Bien, mes chers collègues, nous reprenons nos travaux là où nous. Cienījamie kolēģi, atsāksim darbu tur, kur to apturējām vakar vakarā. Un došu vārdu Nirjāts kundzei, lai runātu par labākiem, lai runātu par Eiropas globalizācijas fonda izmantošanu. Ir Jāts Kundze, jums vārds. Karmāgat Khahirlach, um, well this isn't a complicated uh, eh, Labdien! Šis eh, nav pretrunīgi vērtējams ziņojums. Runa iet par Luīzes eh, um, lielveikaliem un uh, 26. novembrī pagājušajā gadā tika iesniegta prasība izmantot globalizācijas fondu, un 14. Eh, aprīlī tika pieņemts lēmums. Līdz ar to, jā, protams, eh, mēs zinām, ka Grieķa ekonomika jau sešus gadus piedzīvo ļoti smagus laikus, un tā vēl joprojām nespēja izķepuroties. Uh, patēriņš, privāta persona patēriņš ir strauji krities, bezdarbs pieaug, par to mēs visi varam lasīt plašsaziņas līdzekļos, šobrīd cilvēki jau sāk ciest badu, un nu, vienot sakot, mizērs, mizērs un nožēlojam, un tāpēc eh, Grieķu ekonomika ir ietekmējusi arī lielveikalu dzīvi negatīvi, un eh, lielveikali nevar tagad tikt galā ar to, ka cilvēki neko nepērk, un 14. gadā tika slēgta vesela virkna veikala, tajā skaitā arī lielveikala. Tāpēc eh, mēs eh, uzskatām, ka ir svarīgi svarīgi 26. februārī pieņemtais lēmums par to, ka viņiem tiks um, piešķirti globalizācijas piemērošanas fonda līdzekļi. Un ir notikušas arī apklausināšana gan sociālo partneru, gan arī iespējamo labumu guvēju apklausināšana. Un uh, ir domāts, uh, pār, uh, ir domāts no jauna apmācīt strādājošos un arī tos, kuri domā mainīt savu profesiju Tā tad, ko strādājošie vēlas, tas arī būtu viss, ko vēlējos pateikt. Kā jau teicu, šis ziņojums ir ļoti skaidrs. Ja nu kādam būtu jautājumi, būšu priecīgi uz tiem atbildēt. Si, merci. Eh bien. Paldies. Tagad uzklausīsim Rubikungu. Jā, sirsnīgs paldies priekšsēdētājiem. Un es vēlētos pateikties arī kolēģiem Nirjādai, jo, protams, šis jautājums eh, mums visiem ļoti svarīgs. Tālāk izglītībai ir ļoti liela uh, loma nākotnē, un ir ļoti labi, ka komisija ir paredzējusi to, ka 20% eh, no IKP tiek um, atvēlēti šiem um, nolūkiem, nu, tātad, lai pakāpojumi eh, labi darbotos un lai mēs radītu jaunu nodarbinātību, jaunas darba vietas Eiropas Savienībā. Tāpēc es domāju, ka tas būs izšķirīgi nākotnē, lai mēs būtu pietiekami ambiciozi, uh, nospraužot mērķus. Mums uh, līdz 2030. gadam ir uh, jāsasniedz patiesībā 30% no nu, produkcijas līdz 2020. Eh, gadam. Mans pārstāvētais eh, reģions jau ir pārsniedz šos mērķus, bet ir daudz joms Eiropas Savienībā, kur mēs nesam sasnieguši šos eh, ražošanas mērķus. mums ir jādomā arī par to, kā mēs varam izmantot starptautiskos tirgus un uzlabot uh, situāciju nodarbinātības jomā uh, tādā veidā, un, protams, ka tālākai izglītībai ir ļoti svarīga nozīme, un es priecājos par to, ka mūsu komiteja nāk uz klajā ar tik daudzām iniciatīvām šajā jomā. Paldies! Paldies! Yeah, uh, thank you, Chair. I, I would agree with, with everything. Jā, paldies. Uh, piekrīt tiem, kur apgalvo, ka e, globalizācijas fonds ir ļoti svarīgs instruments, kas ir mūsu rīcībā un kur mums vajadzētu izmantot daudz lielākā apmērā. Diemžēl ir tādas dalību valstis, e, tajā skaitā arī manējā apvienotā karaliste, kuram nevēlas izmantot globalizācijas fonda līdzekļus. Bet, e, piemēram, paraugoties uz to, kas notiek tērauda rūpniecībā, uh, Es domāju, ka varētu palīdzēt tiem, kur ir zaudējuši darbu tērauda rūpniecībā, bet apvienotās karalists valdība ir pieņēmusi lēmumu nepieprasīt līdzekļus no globalizācijas fonda. Uh, Tādas dalība valsts kā Grieķija, kurai ir ekonomiskas un finansiālas dabas problēmas, ļoti labi, ka šīs dalība valsts izmanto globalizācijas fondu. Protams, ir jāpaskatās uz nosacījumiem, kā šo globalizācijas fondu var izmantot, jo bieži vien noteikumi tiek sagatavoti vai prasība iesniegta tik ļoti vēlu, ka pat gadījumā, ja fonda līdzekļu piešķiršana būtu adekvāta, iesniegums ir iesniegts par vēlu, neko vairs nevar darīt. Iestos. Kirkov kungs. Κύριε Πρόεδρε, και να ευχαριστήσω και την... Paldies, priekšsēdētāja kungs, saka Kircas kungs. Paldies, um, kā mēs izrādām tādu sociālu solidaritāti. Bet es vēlētos jums sniegt papildus informāciju, jo nāku no Grieķijas. Lielveikalu ķēdes un lielveikalu nozara Grieķijā šobrīd piedzīvo ļoti smagus laikus. Viņi cīnās par izdzīvošanu, un daudziem no lielveikaliem ir tā kā jāmēģina izdzīvot kopīgiem spēkiem. Tas ietekmē gan mazos un vidējos uzņēmumus, gan lauksaimniekus un daudz, daudz citus. Es uzskatu, ka palīdzēt Grieķijai ir laba doma un Larisa lielveikalā strādājošajiem būtu jābūt iespējai sākt jaunu darba dzīvi. 2005. gadā mēs piedzīvojām smagu, 15. gadā mēs piedzīvojām tādu būtisku patēriņu kritumu, 16. gads neko īpaši nemainīja, un tomēr vēlētos pieminēt vairākas problēmas, kādā veidā šis fonds darbojās tas neatiecas konkrēti uz Grieķiju, bet um, par Grieķu birokrātiju runājot. Un, protams, secīgas eh, Grieķijas valdības, sākot jau pāris gadus atpakaļ, nav spējušas eh, piedāvāt līdzfinansējumu apmēru. Īpaši šādu fondu līdzekļus izmantojot, ir nepieciešams arī konkrētās valsts ieguldījums. Staigājot pa Atēnas ielām, es redzu cilvēkus, kuriem vajadzētu saņemt naudu. Piemēram, bija slavenais globalizācijas fonda piešķīrums plašsaziņas līdzekļos strādājušiem, kuri, strādājušajiem, kur ir zaudējuši darbu. Bet es vēlētos, lai jūs pārbaudītu, ko Grieķijas valdība izdara. Merci. Avant de donner la parole. Paldies. Pirms es dodu vārdu Nīrijādas kundzei noslēguma vārdiem. Vēlos dalīties pārdomās par kādu jautājumu, kur man nav atbildes. Globalizācija, manuprāt, sākotnēji nozīmēja to, ka izzūd rūpniecības uzņēmumi, jo tiek ražots tur, kur darbspēks ir lētāks. Un vakar mēs strādājām pie dosie, kas saistīts ar transporta jautājumiem, bet transporta jomā tā varbūt nav tik daudz globalizācija, kā drīzāk izkropļot konkurence Eiropas Savienības iekšēnē. Jo likumdošana atšķīras dalībās starpā, arī uh, eh, sociālā apdrošināšana. Un nesen redzēju kādu raidījumu Francijas televīzijā, kurā tika runāts par uh, ceļu transportu un eh, dzelzceļu transportu un par to, ka uh, franču uzņēmumi centās attīstīt savu uh, darbību Bulgārijā. Un šie, uh, šīs te kravas automašīnas gal galā darbojas uh, Vācijā. Tātad runa drīzāk ir par iekšējo konkurenci, kas attiecas uz lielveikaliem. Man šķiet, ka dažās dalībvalstīs lielveikāli ir dominējošā pozīcijā un gal galā izdarīja spiedienu uz citiem, tāpēc tie bija spiesti pārvietot uh, savu darbību citviet, lai vispār varētu turpināt darboties. Tātad mēs piedzīvojam īstenu lielveikalu karu, un gal galā ražotāji ir spiest pārvietot uh, savu darbību. Un tomēr gal beigās šie te uh, uzņēmumi, šie uh, lielveikali nonāk grūtībās. Tāpēc man rodas jautājums, vai vispār ir jāatbalsta uh, šāda te praksa. Jo tad, kad mazie un vidēji uzņēmumi bankrotē, tad nav šāda atbalsta no globalizācijas pielāgošanās fonda. Nu, es tikai vēlējos dalīties pārdomās par uh, globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošanu. Mirjāts Kunz, lūdzu. Tas ir ļoti interesants jautājums, jā, un varbūt varētu paraudzīties uz to, kāda ir globalizācijas fonda izmantošanas definīcija un mazliet paprecizēt to. Piemēram, manā valstī īrijā mums ir aizliegta, eh, aizliegta, eh, aizliegta zušu eh, zveja, bet eh, tas, eh, protams, eh, nav saistīts ar to, ka mums nav pietiekami daudz zušu, bet mēs kādu mēs tagad atbalstam zušu zvejni, zvejniekus. Tas pats attiecās arī uz lielveikaliem. Uzskatu, ka būtu vērts debatēt par to, ko mēs atbalstam un kāpēc, bet vēlētos vēlreiz atgriezties un tad piekrīt Vonku un teiktajam. Uh, par eh, to, ka iesniegta prasība šam globalizācijas fondam nav nemaz tik viegli. Es zinu, ka dalību valstis bieži sastops ar grūtībām <clears throat> līdzfinansēt dažādus atbalstus, un kā jūs teicāt, ir daudzi, kuri ir sameklējuši darbu kaut kur citur, bet varbūt tiešām dalību valsts varēšiem cilvēkiem vairāk palīdzēt, bet tas ir atkarīgs arī ar laika termiņiem. Un uh, vēl vēlējos pieminēt konkrētu vietu, konkrētu lietu, ka mums ir jārunā par mērķu palīdzību. Jauniešu garantija, uh, kā tā kā jauniešiem mēs varbūt varam palīdzēt, bet uh, ko mēs darām ar pārējām vecam gru grupām, un par to arī mēģinu runāt šajā savā ziņojumā, bet varbūt, ka diskusijas būs plašākas citreiz. Nous allons clore cet échange. Noslēgsim šo viedokļu apmaiņu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Atbalstu lielveikām Larisa. Grozījums var iesniegt līdz 10. māja 2012. Balsosim budžeta komitejā 23. maijā un plenārsēdē 25. maijā. Nirjāds kundze, vai vēlaties iepazīstināt arī ar savu ziņojumu par labākiem veidiem, kā izmantot mazo un vidēju uzņēmumu darba vietu radīšanas potenciālu. Jā, pēdējās desmit minūtes man ir dots vārds runāt par diviem atzinumiem, par diviem dokumentiem. Interesanti. Tātad tas ir mūsu budžeta komitejas atzinums par Ample komitejas ziņojumu, un mēs runājam par to, kā Eiropas budžetu izmantot ilglaicīgai darba vietu radīšanai un lai palīdzētu MVU. Uh, Viens eh, no lielākajiem mīnusiem un lielākajiem šķēršļiem ir tā saucamie startupi un kā palīdzēt maziem vidējiem uzņēmumiem. Es eh, pati esmu bijusi uzņēmēja un es zinu, ka īrijā, ja jūs vēlaties uznāk, uzsākt savu uh, uzņēmēju darbību un jūs vairs nevarat to turpināt, jūs bankrotējat, tad jūs vairs uh, nevarat to uzsākt vēlreiz, jums valsts vairs to, ne, jums valsts nepalīdz. Un um, tāpēc um, mazo un vidēju uzņēmumu finansējums nav adekvāts. Es domāju, ka vajadzētu izveidot tādu struktūru, kas tiešām izvērtētu, vai cilvēks spēj eh, radīt ilgspējīgu uzņēmumu vai nē. Arī migrantu integrēšana un darba darba piedāvāšanu viņiem mums ir nepieciešams eh, papildus eh, apmācību komplekse, eh, izpēte un arī adekvāti novērtēt, kā un cik daudz MVU rada darba vietas, iesaisti jauniešus, kā arī kā mēs apmācam jauniešus par uzņēmējiem, ja viņiem ir tāda interese. Mēs eh, vēlamies pievērst uzmanību arī reģionālajām atšķirībām un to, cik lielā mērā MVU ir pieejams finansējums eh, no dalību valstu vadošajām bankām. Arī vēlamies redzēt tādu izlīdzināšanas mehānismu eh, MVU Eiropas Savienības līmenī un nu, vēlamies uzsvērt nabadzīgo reģionu nozīmīgumu Un eh, lai visi šķēršļi, kas vēl šobrīd ir MVU finansējuma iegūšanai, tiktu atcelti. Mēs e, griežamies pie Eiropas investīcija bankas, lai informētu parlamentu par eh, to, kā tiek palīdzēts dažādiem uzņēmumiem iegūt finansējumu. Griežamies pie dalību valstīm, lai tās garantētu MVU minimālos ieņēmumus, ja gadījumā kāds zaudē darbu. Īrijā šobrīd ir kooperatīvu bums, un eh, šiem kooperatīviem bieži vien nav nekādu valsts garantiju. Es eh, zinu, ka arī eh, Pasaules valūtas fonds ar to nodarbojas, un mēs iesniegsim grozējumus. Es uzskatu, ka tas ir ļoti labs jauninājums, ja, piemēram, um, vairāk cilvēki izveido kooperatīvu un mēģina kaut ko darīt. Īrijā šī sistēma ļoti labi darbojas, bet atbalsta tai nav, un tāpēc es vēlētos, uh, lai tāds būtu, ja kādam jautājumam atbild. Si, merci, madame le rapporteur. Paldies referentē. Vārds Rūbīk kungam. Liels paldies! Es domāju, ka darba vietu radīšanai nākotnē būs vēl lielāka nozīme. Ir milzīgs atšķirības šajā jomā dalībās starpā. Tas ir uh, saistīts arī ar izglītības jautājumiem, to es teicu jau runājot par uh, lielveikaliem Larisa. Ja mums neizdosies uh, um, nostiprināt ražošanu šeit Eiropā no jauna un radīt jaunas darba vietas, tātad līdz 2020. gadam 30%, tad bez visiem šiem stimuliem kas varētu padarīt ražošanu Eiropā atkal pievilcīgu, mums nekas neizdosies, tāpēc mums ir jāuzņemas atbildība par šo risku. Uh, mums ir jānodrošina pienācīga izglītība un jādomā par to, kādus uh, rosinošos pasākums mēs varētu uh, ieviest, lai uh, mazie uzņēmumi, piemēram, saņemtu garantijas uh, no uh, valsts. Proti, ja viņiem neizdodas uh, panākt uh, teiksim, 1% peļņas gadā, tad uh, ir paredzēts atbalsts no uh, valsts šajā jomā. Es domāju, ka pretējā gadījumā mums neizdosies radīt jaunas darba vietas. Uh. Tāpēc ir jādomā par to, kā mēs varētu veicināt to, ka kāds uzņems atbildību par darba vietu radīšanu privātajā tirgu uh, kooperatīvos ar valsts atbalstu. Un ir jānodrošina arī piekļuvu kapitālam, jo tikai tādā veidā radīsies jauns darba vietas. Tāpēc ir jādomā par uh, progresīvo nodokli, uh, Um, piemēram, pievienotās vērtības nodokli, bet ir jāapsver, kurās jomās mēs šādu te progresīvā nodokli ieviesīsim. Austrijā, piemēram, tas ir um, attiecībā uz luksus precēm, tām ir lielāks pievienotās vērtības nodoklis, piemēram, automašīnām. Um, attiecībā uz tām tiek piemērots uh, progresīvais nodoklis. Es domāju, ka budžeta komiteja ir ārkārtīgi nozīmīgi par to padomāt. Kā mēs varētu uzlabot tālāk izglītību? Mums ir um, dažādas prakses programmas, es domāju, arī apmaiņas programmas ir ārkārtīgi nozīmīgas. Um, piemēram, Erasmus jauniem uzņēmējiem šobrīd apmēram 10 tūkstoši jauniešu piedalās šajās programmās. Varbūt mēs varētu padarīt šīs programmas eh, vēl plašākas, lai jauni cilvēki arī uzņemtos atbildību un strādāt pie jaunu darba vietu radīšanas un ja, palīdzētu mums pārvarēt krīzi. Paldies! Paldies! Tagad vārds Vogan kungam. Yeah, uh, thank you, Chair. The, yes, and... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es esmu sociālistu grupas eh, ēnu referents, bet um, es zinu, ka mūsu eh, koordinatora kuru šobrīd nevarēja ieteikties, man pateica, lai es eh, pasakos mūsu atzinumu sagatavotājai. Manai politiskajai grupai ir ārkārtīgi svarīgi pamudināt mazos un vidējos uzņēmumus, pie tām ne tikai uzsākt uzņēmē darbību, bet arī paplašināties. Mazie uzņēmumi var kļūt par vidējiem un vidējie par lielajiem, tādējādi radot jaunas darba vietas un spēcinot ekonomiku. Vēlējos pieminēt arī tās iespējas, kuras maziem un vidējiem uzņēmumiem ir saņemt finansējumu no Eiropas līdzekļiem bet uh, liela daļa šā finansējuma mazajam vidēju uzņēmumu nezin, ka tāds ir pieejams. Es domāju, ka mums vairāk vajadzētu izglītot uzņēmumus. Piemēram, arī apvārsnes 2020 ir pieejama līdzekļi, reģionālās politikas finansējumā ir paredzēta līdzekļi. Varbūt, ka e, mēs varētu vairāk popularizēt statistikas datus, cik daudz kohēzijas politikas līdzekļu aiziet MDU. <clears throat> jo gan reģionālās politikas, gan arī kohēzijas fonda līdzekļos ir paredzēta nauda gan apmācībai, gan MVU atbalstam, un to noteikti vajadzētu popularizēt. Esmu pārliecināts, ka tas ļautu MVU labāk izmantot līdzekļus. Protams, ir vesela virkne citu instrumentu, un mums vajadzētu izmantot gan kosme, gan arī MVU instrumentus. Šie instrumenti MVU man šķiet nav zināmi, nav pazīstami. Protams, būs tāda MVU, kur šos instrumentus pazīst, zina, ka tāda eksistē, bet lielākā daļa tomēr nē. Un pat, ja MVU zina, ka šāds instruments eksistē, kā pieteikties līdzekļu saņemšanu, bieži vien nav skaidrs. Tātad pirmais, mums ir jāizglīto uzņēmēji, mazie uzņēmēji kā instrumenti ir, un otrais jāizglīto, kā pieteikties, lai saņemtu līdzekļus. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Novakov. Paldies, tagad vārds Novakov kungam. Paldies, priekšsētāji kungs. Arī es eh, vēlētos apsveikt Nirjādas kundzi par ļoti labi sagatavoto atzinumu un arī par viņas ļoti uh, labi organizēto koordinatoru un ēnu referentu sanāksmi. Un eh, tāpēc es eh, jau regiju komitejas vārdā esmu iesniedzis vairākus grozējumus. Vispirms eh, dažādi finanšu instrumenti, uh, kuri šobrīd ir pieejama MVU, es pat vēlētos teikt, ka šobrīd mums ir vairāk naudas teorētiski pieejams nekā ideju, ko ar to darīt. Ir tik ļoti daudz instrumentu, ka cilvēki šajā instrumentu un piedāvātā iespējamā finansējuma džungļos nespēja orientēties, jo Šobrīd MVU ir jāizvēlas vai aizņemties bankā ar lieliem procentiem vai samaksāt konsultantam ļoti augstu, eh, ļoti augstu maksu, lai viņš viņam ļautu izvēlēties pareizo varbūt finansējumu iespēju. Varbūt, ka vajadzētu vienkāršot procedūru, jo šobrīd eh, mēs eh, sastopamies ar šādu paradoksu. Tiem reģioniem, kuriem no Eiropas Savienības pienāktos eh, visvairāk atbalsta, nespēj šo atbalstu paņemt, jo tam ir nepieciešami izglītoti profesionāļi, kas iesniegt adekvātu priekšlikumu. Eh, prot, <clears throat> protams, eh, gan komisijai, gan arī dalību valstīm vajadzētu vienkāršot šo procedūru, arī kontroli un šeit uzskatu. Uh, ka kontrolē ir jābūt vairāk riski izvērtējošai. Tiem e, finansējuma saņēmējiem, kuriem ir nevainojams CV, tiem vajadzētu būt e, daudz mazāk birokrātijas džungļu, kuriem jāiet cauri nekā pārējiem. Un tie, kur ir pierādījuši, ka viņi varbūt nav tik kārtīgi skolēni, tos vajadzētu kontrolēt daudz lielākā mērā. Kosme, Erasmus, apvārsni 2020. Tātad eh, šobrīd Erasmus jaunajiem uzņēmējiem ir pieejami 55 miljoni septiņiem gadiem. Tas ir smieklīgi. Protams, ka ir nepieciešams daudz vairāk naudas, jo jauniešiem ir jābūt mūsu prioritātei ne tikai vārdos, bet arī darbos. Septiņiem gadiem 55 miljoni 28 valstīm smieklīgi. 16. gadā parlaments ir apņēmies runāt par kohēzijas politiku. Mums ir jāizveido ilglaicīgas stratēģijas, lai konkrēti kaut ko panāktu. Bet eh, mēs patiesībā nezinām, ko mēs darīsim un ko mēs vēlētos darīt pēc 20. gada. Par to ir jāsāk runāt pēc iespējas ātrāk. Valstīm specifiskās rekomendācijas eh, arī tām ir jāizvērtē uzņēmējdarbības vide. <clears throat> mēs izveidojam eh, fondu, bet dalību valstīs tas viss nedarbojās. Tāpēc, piemēram, prasot kādam konkrētam finansējumu saņēmējam konkrētā dalību valstī, tad viņi bieži vien pat vispār nezina, kā MVU ir paredzēta vesela virkna atbalsta instrumenta Eiropas Savienībā. Un visbeidzot, neparedzamām krīzēm nevajadzētu samazināt eh, tematisko mērķu neizpildīšanu. Piemēram, Ja parādās neparedzama problēma, kā piemēram bēgļu krīze, tam nevajadzētu būt par iemeslu, lai nauda no Erasmus, no kosmes, no Erasmus un no apvārš 2020 tiktu novirzīta bēgļiem un nevis Eiropas uzņēmē darbībai. Kad šī krīze beidzot beigsies, protams, ka tā kaut kad beigsies, ne tuvākajā laikā, bet beigsies, tad eh, es domāju, ka mums vajadzētu nevis izmantot citām ļoti svarīgām jomām paredzēto naudu, bet gan atcerēties, ka mums ir mūsu prioritāte. Merci. Dernier intervenant, monsieur Donano. Un tagad uh, Donano kungs, jā, priekšsētāji. Ziņojums ir pareizā virzienā. Īpaši vēlos izcelt divas lietas. Tās, ka ir nepieciešami uzņēmumi uz uh, šīm izolētajām teritorijām. Un tā ir problēma mūsu lauku teritorijās. Tur nav pietiekams infrastruktūras, bet nu, uzņēmumi, protams, sāk darboties tur, kur ir infrastruktūras. Arī vakardienas platjoslas jautājums ir aktuāls. Tad, nu, tiešām arī politikām ir jābūt tām, kas ļauj šiem uzņēmiem darboties lauku teritorijās. Tas tad arī nodrošinās teritorijās līdzsvaru. Otra lieta Sociālās ekonomikas jautājums kooperatīvi, kas arī tiek minēt šajā ziņojumā. Es uzskaitu, ka ko kooperatīvi ir jāskat tieši tāpat kā citi uzņēmumi, ir jābūt tieši tādai pat pieejai, bet tas tā nenotiek, pie tā ir jāstrādā. Un visbeidzot, es sasaucamies ar to, ko arī runājām vakar un šodien par uh, globalizāciju MVU, es domāju, ir jāspēja paredzēt uh, tas, kas notiks nākotnē šajā globalizācijas kontekstā, un Eiropas Savienībai arī jāpalīdz. Tas būs arī viens no maniem priekšlikumiem, ko iesniegšu Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanā, lai MVU varētu arī uh, prognozēt globalizācijas attīstību un tad arī paredzēt nepieciešamas kvalifikācijas, piemēram. Paldies! Un tagad ir jāatskundzē vārds noslēguma vārdiem. Contribute. Paldies visiem! Ja kāds no jums vēlas arī iesniegt priekšlikumus, tad noteikti varat to darīt. Mums, eh, protams, vēl ir jāpapildina teksts. Un te arī ir saiknē ar iepriekšējo EGF eh, ziņojumu. Tālāk eh, arī varu piekrist tam, kas jau izskanēja par šo problēmu, kāda mums ir ar informāciju, kas nu būtu pieejama. Un tas, jā, mm, tā ir tāda uh, bieža problēma budžeta komitejai. Nu, šī komiteja īpaši nav populāra uh, arī mūsu kolēģiem, citiem deputātiem runā par finanšu instrumentiem. Viņi domāja, ka mēs runājam par mūzikas instrumentiem. Ir tiešām jāinformē par to, kas ir pieejams Eiropas Savienībā. Galvenais, kā <clears throat> sniegt informāciju par piekļuvu fondiem. Es sniedzu šo informāciju saviem cilvēkiem īrijā, bet viņi paši nevar to atrast, tas ir ļoti sarežģīti. Uh, Viss procedūra jāvienkāršo un tiešām arī jāatbalsta uzņēmumu, lai viņi netiktu pārslogoti ar birokrātiju un atbalstām arī tos, kas vēl ir tikai tādā startup fāzē. To visu iesādāšu ziņojumos, ziņojumā par kooperatīviem Es īrijā biju kādā pilsētā, kur tiešām daudz uzņēmumi slēdz savu darbību. Un tad bija arī kāda inovatīva ideja, proti par to, ka bija trīs dažādi uh, īpašnieki uzņēmumi, kas viens otru papildināja savā darbībā, un tas ir brīnišķīgs piemērums tam, kā uh, var sadarbā, sadarboties šie līdzīgie uzņēmumi. Viens uzņēmums tirgoja grāmatas, muzikas instrumentus un šuva drēbes. Un viņi sadarbojās, un tas bija brīnišķīgs veids, kā izveidot kaut ko no nekā, jo viņiem nebija, protams, nekāda atbalsts no valsts. Ir daudz inovatīvu ideju. Es domāju, ka nāku arī no īrijas laukiem. Un e, stiprināt šo reģionālo ekonomiku, un lai būtu arī autonomija, lai varētu kolektīvi strādāt un radīt nodarbinātību. Uh, Tātad arī papildināšu ziņojumu, ja ir kādi jautājumi, ja nepieciešama informācija, sazināties ar mani. Vēl viena lieta, tie, kuri nezin, kā iz, izrunāt man vārdu. Lijā. Merci, Lijā. Donc, euh, en dépit de l'excès. Lijā, paldies. Uh, ziņojums ir izcels, un iespējams būs grozījumi, bet ja būs grozījumi, tad iesnieciet tos līdz 28. aprīlim, 2012. un balsojums mūsu komitejā notiks 23. un 24. maijā. Nodarbinātības komiteja izteiksies 15. jūnijā. Emplu komiteja ir arī atbildīgā komiteja darbā pie šī ziņojuma. Paliekam uh, mazo vidēju uzņēmumu finansēšanas uh, kontekstā par MVU piekļuvu kapitāla tirgiem. Vārds Kužņu kungam. Paldies, priekšsēdētāji! jau darbā pie iepriekšējā ziņojuma, tātad diskusijās par iepriekšējā ziņojumu daudz esam runājuši par MVU. Es koncentrēšos galvenokārt par jautājumiem, kas ir saistīti ar finansējumu. Mans sagatavotais um, atzinums sagatavots um, ekonomikomitejā. komitejā Līdz ar to mani ieteikumi, mūsu ieteikumi, ierosinājumi nu, ir apkopo dažos lakoniskos punktos. Kad runājam par ārējo finansējumi, tad MVU 80% saņem finansējumu no banku aizdevumiem, tikai 20% aizdevumu nāk no kapitāla tirgiem. Šajā situācijā, ņemot vērā finanšu krīzi, aizdevumi MVU sektoram ievērojami samazinājās, bija ļoti grūti iegūt šādus kredītus. Tādējādi Eiropas Savienības budžetam, Eiropas Savienības programmām ir ļoti svarīga loma MVU atbalstā. Tāpat kā EFSI ļoti svarīga programma. Nu, es tagad neiepazīstināšu jūs ar visu manu atzinumu projektu, es tikai izcelšu galvenos punktus kas tad ir arī mana atzinuma pamatā. Vispirms. Gribu izcelt to, ka ES uh, budžetam būtu jāveicina MVU piekļuve kapitāla tirgiem un finansējumam. MVU atbalsta programmas ir jāsaglabā vismaz līdz mm, esošā daudzgad finanšu schēmas mandāta beigām. Izceļ arī to, cik uh, svarīgs ir mūsu darbs, lai saglabātu arī kosme programmu. Tad es arī atzinumā mīnu to, ka atzinīgi vērtējam to, ka um, EBU atbalstam no ESIF līdzekļiem ir paredzēts 75 miljārdi eiro. Tad raudzīsim arī, kā ietekmēš uh, finanšu tad, kā ietekmē investīcijas tieši uh, eh, MVU finansēšanas tirgu. Un kāds būs arī geogrāfiskais sadalījums. Tad arī elastīguma klauzula ir ļoti svarīga. Tad arī norāda uz to, ka ESIF ir um, atzinīgi vērtējumi, ka ESIF fondu turpmāko atvēršanu MVU un jaunu īpašu schēmu izveidošanu, atbalstu pārēju no dotācijām uz garantiju nodrošināšanu, izmantojot finanšu instruments ar lielāku pienesumu un mazāk rūpļojošu ietekmu uz konkurenci. Uh, Tad arī um, atgādinām par to, cik struktūra fonda ir svarā, svarīgi tālākai privāto investīciju piesaistē, kas atbalstītu MVU nabadzīgākos reģionos. Un visbeidzot, uzskatām, ka noteikumi par MVU piekļūšiem instrumentiem būtu vēl vairāk jāvienkārši un jāpadara elastīgāki. Tādējādi, nu, jā, esmu iepazīstinājis jūs ar savu īso atzinumu projektu un tad arī uh, grozījumu iesniegšanas termiņš ir 28. aprīlis 2012. Balsosim 23. un 24. maijā. Paldies! Paldies! Tagad Pauls Rūbiks. Liels paldies! Tiešām šeit ir ļoti interesanti skatīt jautājumu, piemēram, nodarbinātība. Budžeta komitejā mēs ļoti labi zinām, nu, viss sāks ar uh, nodarbinātību, ar neatkarību, tas ir ļoti svarīgs solis. Tur ļoti daudz arī to cilvēku strādā kā pašnodarbinātie. Un tad, um, te ir uh, ļoti daudz cilvēku, kuri baidās no šī pirmā soļa kļūt par pašnodarbinātiem. Tādēļ arī vēlos pateikties budžeta komitejai par to, ka šajā sagatavošanas darbā mēs arī integrējām šo sieviešu iniciatīvu un sieviešu integrāciju darba tirgū. Tur ir nepieciešama liela elastība. Tieši uzņēmumi var arī veicināt iniciatīvas īstenošanu, tad arī šīs migrantu iniciatīva, lai arī labāk imigrants varētu integrēt, kā to labāk organizēt. Uh, Un kā tad arī mēs varam radīt dažādus mudinājumus, lai imigranti varētu kļūt neat, um, pašnodarbināti? Un kā mēs tad, tad strādājam šajās kategorijās un noslēgumā pār apvārsni 2020? Tad, tad arī tas attiec uz MVU finansējumu. Nu, bet šajā apvārsnī 2020 ārkārtīgi liels noslogojums, uh, bet nu nav pietiekam uh, finansējumi tieši šai jomai atvēlēts. Te vajadzētu padomāt par to, kā labāk mēs varētu koncentrēties uz uh, tieši finansējumu sniegšanu EBU, kā mēs varētu paredzēt nepieciešamas dotācijas. Nu, tiešām, lai mēs varētu palīdzēt cilvēkiem, kas strādā MVU. Jo te ir runa par šiem scaling up, ir uzņēmumi, kas strādā ļoti labi, bet ir nepieciešams arī atbilstīgs finansējums. Lai arī tad, tad pasaules līmenī šī ražošana būtu efektīva, tas rada visvairāk darba vietas. Tieši šie uzņēmumi ir radis vairāk darba vietas. Paldies. Nepārīt, Mr. Vorne. Paldies. Logankungs. Logankungs. Tātad izteiksies komentārs Ēna referents vārdā. Viņa vēlas pateikties referentām par šo ziņojumu, par š... Un uh, mēs varam uh, vēlreiz uh, piekrist tam, cik svarīgi ir kosme programma. Jau arī teicu, ka ļoti svarīgi arī labāk reklamēt šos finanšu instrumentus, lai MVU vispār būtu informēti par šo instrumentu eksistenci un kā arī tikt pie šiem instrumentiem. Tad. Uh, Atbalstām arī struktūra fonda izmantošanu nākotnē. Mēs, protams, vēlamies to visu uzraudzīt, redzēt, ka tiešām EVU izmanto šos fondus. Un jāskatās, vai arī šie fondi ir tiešām snieguši savus rezultātus, vai tiek radīta uzņēmē darbība un darba vietas. Noteikti mēs varam atbalstīt arī to, ka piekļuvēs fondiem ir jāvienkāršo MVU budžeta kontrols komiteja arī vienmēr norāda uz to, ka noteikumi ir jāvienkāršo tieši šiem mazajiem vidiem uzņēmumiem. Mēs toču to visu arī gribam panākt, lai būtu līdzsvars starp to, ka fondi MVU būtu vienkārši uh, pieejami nelielu projektu īstenošanai, bet tāpat laikā jānodrošina, lai nav tikt izmantot arī atbalsts, atbilstīgi līdzsvars sasniedzams visai sarežģīti, bet, nu, jāiet šai virzienā. Tad arī interesanti, ko augstā līmeņa grupa lems šajā sakarā. Jābūt arī diskusijām, papildu priekšlikumiem. Bet, nu jā, mums arī ir jāsadā pie vienkāršošanas. Tālāk piektais punkts. Tur tāda neliela problēmiņa, manuprāt, par um, pārēju mm, mm, uz aizdevumiem. Tad būs šī pārēja uz garantijām un aizdevumiem. Bet ir jāparedz arī šie granti joprojām MVU mazajiem projektiem. Ja mēs pilnībā slēdzam šo grantu iespēju, tad vienkārši MV, daudz MVU vairs nepieteiksies Eiropas Savienības fondiem. Nekad nevajadzētu pilnībā izslēgt iespēju MVU mazajiem projektiem arī pieteikties eh, pēc tā saucamajiem uh, zemā līmeņa grantiem. Paldies! Citi nevēlas vairs runāt par šo referentu kungs. Vai būtu vēl kas sakāms? Paldies priekšsararēm. Es vēlos pateikties visiem par um, komentāriem. Ļoti liels prieks, ka ļoti daudz komentāru sasaucas arī ar manis uh, sacīto. Piekrīt arī tam, ko jūs uzskatāt par uh, nepieciešamību palielināt finansējumu mazo vidējo uzņēmumu nozarei. Jā, tas ir tieši tas, ko mēs gribām. Es domāju, tas ir arī lielākais uh, uh, akcents šajā ziņojumā. Galvenais vadmatīvs, un mēs vēlamies aizstāt subsīdijas ar garantijām tam vajadzētu atļaut labāk uh, finansēt MVU sektoru. Tad es domāju, ka vajadzētu izcelt uh, eh, EFSI nozīmi. 75 miljārdi FC. Es domāju, to šo skaitli varētu pat palielināt. Tas milzīgi ietekmēs MVU nozars attīstību. Vēlreiz vēlos atgādināt, ka varat iesniegt savus grozījumus, bet nu īpaši daudz laika nav. Paldies! Non, puisque, comme vous l'avez dit. Nē, jo, kā jūs teicāt, grozījuma iesniegšanas termiņš 2. mājas 8.18. Nē, cik priekšsēdēs, 28. aprīlis. Avril à 12 heures, que le vote dans la commission des budgets intervient. 23 un 24 mai. 24. Eh, maijā balsosim un 13. vai 14. jūnijā balsos ekonu komiteja par MVU finansējumu. Jāteic, ka šo pēcpusdienu būs arī uzklausīšana un ļoti interesants debats, kur es ceru jūs arī visi piedalīsieties. Šīs debates, ko mums ieteica arī kolēģē Viljana Tagad vārds referentam, kurš ir atbildīgs par uh, iniciatīvu ziņojumu, par kopējo ārpolitiku un drošības politiku. Jo jūs man uzticējāt šo atbildību, mans piedāvātais ziņojums ir ļoti kritisks. Te mēs paužam nožēlu, jo tas apdraud Eiropas Savienības uzticamību Mēs te runājam par to, ka mums ir kopīgā aizsardzības ārlietu politika, taču nu, es nonāku pie tāda uh, konstatējuma, ka budžets ir ļoti mērens - 320 miljoni, 0,2% no ES budžeta. Tie ir tikai 0,2% no ES budžeta. Un arī šis budžets netiek pilnībā izpildīts. Tātad uh, veid, tikai tiek izmanto 96 miljoni eiro. Divas trešdaļas tikai no šī budžeta tiek izmantots. Nu, tas tikai norāda to, ka nav pietiekām lielas ambīcijas un arī nu, tiek ignorēta realitāte. Laikā, kad starptautiskie konflikti apdraud um, mūsu drošību līdz pašiem Eiropas pamatiem. Tad arī norāda, ka izņemot militāro misiju pret cilvēku kontrabandistiem vidusjūrā un Eiropas Savienības KDAP misijas Nigērā migrācijas pārvaldības pastiprināšanu. Kopējās drošības un aizsardzības politikas civilo misiju ieguldījums ES reakcijā uz migrācijas krīzi ir bijis ļoti ierobežots, un tam nav piemērota reāla stratēģija. Tad es arī paužu neizpratni par to, ka budžeta trūkuma laikā un situācijā, kad militāri izdevumi salīdzinājumā ar citiem pasaules reģioniem vēl nesen ir ievērojami mazinājušies. Dalībvalstis neuzskata, ka ir steidzami nepieciešami apjoma radīti ietaupījumi ko varētu nodrošināt īstenojot pastāvīgu struktūrālu sadarbību. Tas ir valstīm, kuras to vēlas un ir spējīgs darīt, apvienojot militāros līdzekļus ēs līguma 46. pāns. Atzinīgi vērtējas kaujas vienību esamību, uh, taču nosodu to, ka tās netiek izmantotas, jo to struktūrējums sarežģītības un netaisnīgā finansēšanas modeļa dēļ ir nefunkcionāls. Tādējādi tas apdraud uh, efektīvas ēs aizsardzības koncepciju kā tādu. Un arī pauž nožēlu par to, ka dalībvalsts nepietiekami izmanto Eiropas aizsardzības aģentūras ierosnoto sadarbības projektu potenciālu. Pauž bāžas par to, ka kopš desmitā gada tās ir iesaldējušas aģentūras budžetu. Un uzskatu, ka pētniecības spēja apvienošana aizsardzības jomā neapšaubāmi nepieciešama, lai nepieļautu pārklāšanos un sagatavotos nākotnēji un atzinīgi vērtē parlamenta pilotu projektu ieviešanu šajā jomā un atbalstās ietekmes pastiprināšanu ar atbilstošiem līdzekļiem no 2017. gada. Tātad līdzekļi, kas iet tālāk par uh, to, kas ir paredzēts pilotprojektiem un šiem sagatavošanas projektiem. Nu, lūk. Vārds Gonzāles Pérez kungam. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradecer al ponente su empeño. Liels paldies, priekšsēdētājs. Vēlētos pateikties mūsu referentam par uh, lieliski paveikto darbu. Es domāju, ka tas ir ļoti uh, labs priekšlikums, īs, līdzsvarots, kurā ir galvenie punkti, tomēr diezgan plašai tēmai. Ar šo dokumentu es domāju, ka Konstitucionālo lietu komiteja varētu uh, būt apmierināta un apmienāt varbūt arī mūsu komiteju. Jūs esat ņēmis vērā risku, ar kur saskar šobrīd Eiropas Savienība, proti imigrācijas krīze, džihādisms, un ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas Savienībai būtu pietiekams budžets eh, drošības un aizsardzības politikas īstenošanai. Uh, Es priecājos par to, ka jūs runājat par pastāvīgu struktūrātās sadarbības instrumentu, tātad vienu no instrumentiem, kas paredzēts ar Lisabonas līgumu, kas līdz šim nav uh, ticis izmantots. Es vēlētos runāt arī par jūras misijām uh, vidusjūrā ir izdevies panākt progresu ar Lībijas iestāžu pārstāvjiem, arī ANO atzīst šīs misijas, un 13 tūkstoši cilvēku ir izdevies glābt pateicoties šīm glābšanas misijām jūrās. Es vēlētos arī runāt par trust fondiem. Vienu no instrumentiem, kas šobrīd netiek pietiekami izmantots, Un tāpēc es domāju, ka Eiropas parlamentam šajā jomā būtu jāiesaistās. Tā kā ir paredzēta tikšanās 27. aprīlī, tātad Konstitucionālo lietu komitejā, lai runātu par drošības aizsardzības politikiem, politiku, un noteikti tiks runāts par šiem jautājumiem, un pagaidām tātad vēl nepauž savu galīgo versiju. Paldies! Paldies, tagad eh, Štihovska kungs. Pane předsedající, eh, já moc krát děkuju za vaši. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties par šo lielisko ziņojumu, kas ir īss, bet jums tomēr ir izdevies definēt eh, svarīgākās problēmas un izaicinājumus. Eh, es eh, atklāju, mm, proti, ko interesanti. Mēs, kā Eiropas parlaments, esam tikuši uzaicināti uz devīto parlamentāro tikšanos, Āzijas un Eiropas valstu pārstāvu tikšanos, Kopā ar kolēģi Černecki mēs pārstāvējām Eiropas parlamentu un bija arī dažādu Eiropas uh, valstu pārstāvi un nācās secināt, ka Mongolijā mums kā Eiropas Savienībai nav nekādas pārstāvniecības, kā, bet mums tāda ir uh, Fidži, mums ir pat vēstniecība Fidži un mēs uh, cenšamies darīt zināmas savas uh, intereses. Mēs redzam Mongālijā, Mongolijā dažādu valstu pārstāvis, piemēram, eh, Vācijas eh, un citu valstu pārstāvis, bet mums nav ārējās eh, darbības dienas. Uh, Piemēram, kas attiecas uz uh, kopīgajiem iepirkumiem uh, militārajā jomā, vai tas nebūtu jāizteno kopā? Kāpēc uh, Čehijai būtu jāiegādājas ekipējums uh, ar mazāk labvēlīgiem noteikumiem nekā, piemēram, Portugāla un citas valstis? Ja valsts nevēlas kopīgu uh, bruņojumu, varbūt, kad, varbūt, ka mēs varētu to racionalizēt izdevumus uh, militārajā jomā, jo šobrīd šie izdevumi ļoti atšķiras dalībvalstu starpā. Tāpēc es domāju, mums būtu jāturpina šajā jomā. Paldies! Mudīkundze. Lielas paldies! Paldies referentam par ziņojumu. Mums šeit ir vairākas iespējas militārās, juridiskās un cita veidas, ko mēs varētu iestrādāt kopīgā pieejā krīzes apstākļos, atbalstot arī NATO augstākas intensitātes uh, operācijas. Jāsaka, ka ļoti labs darbs ir paveikts, bet mums ir jābūt realistiem, raugoties uz to, ko mēs varam panākt ar šīs politikas palīdzību. Eh, da, Daudzas valsts saskat to, ka mēs varētu apkopot savus resursus, bet mums ir jābūt eh, spējīgiem reaģēt ātrāk un ar lielāku izlēmību, gan plānošanas, gan ātras iesaistīšanās jomā, lai panāktu maksimālu efektu. Lai mums būtu visaptvaroša pieeja, mums ir nepieciešams viedas operācijas. Mums ir jācenšas uzlabot sadarbību. Paldies! Paldies! Vairāk neviens eh, nevēlas izteikties, acīm redzot, paldies kolēģiem, kas izteicās. Eh, Gonzales eh, kungs pieminēja to, cik svarīgs ir misijas vidusjūrā, bet es domāju vēl par kādu citu veidu, proti ar Frontex palīdzību, piemēram, Itālijas jūras spēki var tikt izmantoti pie Lībijas krastiem. un Frontex budžetā ir paredzēts eh, daļēji sekt eh, šīs, te, šos izdevumus misijām, kuras eh, pieprasa dalībvalstis. Ar šo ziņojumu, protams, es runāju ļoti lakoniski, ļoti īsi par šiem jautājumiem, jo mums ir ļoti neliels budžets, tikai divas trešdaļas līdzekļu un šīs te kaujas grupas, kas ir dažās eh, nozarēs, bez kas netiek mobilizēts, bet mobilizējot mums noteikti radīsies uh, problēmas, jo galvenās iemaksas, ja pienesums ir jādod uh, dalībvalstīm, jo īpaši tām, kas uh, prezidē padomē, un gal galā šīs operācijas var nedot arī nekādu rezultātu. Tātad mēs it kā radām iespaidu, ka esam kompetenti, bet pienāk brīdis, kad Eiropas Savienības pilsoņiem rodas jautājums, ko tad Eiropa dara. Un rodas iespējas, ka Eiropa nav spējīga rieģēt, kas, protams, nav nekas uh, apsveicams, un tas tikai pie, uh, darbina šīs populismu dzirnavas. Tāpēc es domāju, ka mums būtu jādomā par kopīgiem iepirkumiem. Tas ir ļoti nozīmīgs jautājums. Tik runāts arī par vēstniecībām, vai varētu būt Eiropas Savienības vēstniecības vienā vai citā valstī, bet uh, pagaidām ir 29, un mēs redzam, ka budžeta uh, komiteja ir priekšlikumi par uh, dažādiem iepirkumiem Eiropas Savienības āriem dienestam Tokijā un Pekinā. Uh, Un tā it kā mēs nevarētu uh, tomēr iedomāties, ka mēs veicam šos iepirkums kopā, un tas varētu uh, radīt ietaupījums. Es saprotu, ka es šobrīd pārkāpju nacionālās suverenitātes līniju. Runājot par imigrāciju, mēs redzējām arī, ka dažas Eiropas Savienības dalībvalsts uh, eh, iesaistījās Lībijā un Sīrijā, un piedalījās eh, šajos procesos, eh, kas, protams, veicināja imigrāciju uz Lampedūzu un eh, citu vietu. Līdzīgi tas notika Sīrijā. Dažas dalībās iesaistās, amerikāņi nepalīdz un sekas ir tādas, kādas tās ir. Tātad es vēlējos tikai te izklāstīt problēmu, piedāvāt dažus risinājumus Grozījums var iesniegt līdz 2. Uh, uh, māja. Līdz 2. maijam pieņemsim lēmumu 23. vai 24. maijā, un vadošā komiteja AFET balsos 14. jūnijā. Un tā kā es runāju par balsošanu, tad sāksim balsot. Lūdzu, jūs ievietot balsošanas uh, kartītes un pārbaudiet, vai viss veiksmīgi darbojas. Sākam balsot. Nobalsojiet, lūdzu. Il manque encore quelques votants. Mums trūkst vēl daži balsotāji. 27 kārtītas eh,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 ikvienam būtu jāatsakās no balsošanas. Vai tas ir paveikt šobrīd? Labi, tad pirmais, par ko balsosim? Eiropas robežu un krasta apsardz. 13. grozījums par pret Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Piecpadsmit pār, trīspadsmit pret, pieņemts. Četrpadsmitais atsaukts, piecpadsmitais grozījums par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 14 pret, 13 pār, 16. grozījums pār, pret, atturās, Pieņemts. 17. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 18. par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Skatāju kļūt. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 pret, 13 pār, 1 atturējies. 19. atsaukt, 20. kas pār? Pret. Pārbaudam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15 pret, 13 par, 1 atturās, 21 atsaukts, 22 par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15 pret 13 par. 23. par. Pret. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17 par 10 pret 2 atturās. 24. par. Pret. Noraidīts. Otrais par. Pret. Atturās. Pieņemts. Trešais par pret atturās pieņemts. Ceturtais par pret atturās pieņemts. 25. par pret pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pret 14. Tātad noraidīts. Piektais grozījums par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16 par 13 pret. 26. par. Nē, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs, 27. par. Nē, arī tas ir atkrits. Sastais grozījums par. Pret. Šķiet, ka pieņemts. Septītais par. Pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 13 pret 12 par, 4 atturējušies. 8. grozījums par. Pret. Pieņemts. 9. par. Pret. Pieņemts. 28. atkrīt. 10. par pret, atturās, pieņemts. 29. par, pret, pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 17 pret, 11 par. 11. par. Pret. Atturās pieņemts. Pirmais par pret atturās pieņemts. 12. par pret pieņemts. Un tagad par visu dokumentu uh, ar grozījumiem personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 25 par, 2 pret, 2 atturējušies apsvētu referentu. Tagad jābalso par Eiropas Savienības Trasta fondu Āfrikai. Gardīs atbalstkums ziņojums. Vispirms A kompromiss. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Trešais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Ceturtais grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts 17 balsis par, 11 pret, 1 atturējies. Kompromiss B par pret atturās pieņemts. Kompromiss C par pret atturās pieņemts. Kompromiss D par pret atturās pieņemts. 12. grozījums par pret atturās pieņemts. 13. par pret atturās pieņemts. Tagad par visu dokumentu uh, kopumā personāla balsojumu sākam balsot. Pieņemts. 25 balsis par, 4 pret, neviens nav atturējies. Apsveicam referenti. Tagad atzinuma projekts par komisijas ekspertu grupu sastāvu un reģistru kontroli. Što... Excuse me. Mm. Oui, pardon, pardon, pardon, pardon. Nē, es atvainojos, saka priekšsēdētājs. Vispirms. Tātad pēc referents uh, lūguma, uh, kā jau vakar norādīja, mēs izskatīsim šo jautājumu kā pēdējo. Bet tagad vārds uh, Jose Manuelam Fernandesam. Te nekādu pārvietojumu pieprasījumu nav. Labi, ļoti labi. Tad vārds Žerāram Deprē. Uh, Eh, pārvietojumi, eh, citi pārvietojumi pieprasījumi. Jā, pirmais revizijas palātas pārvietojums, divas daļas mainās AST 8, AD 5. Tas ir revizijas palātas politikā, un tad 80 5000 eiro pārvietojums, lai varētu nosekt atalgojumu atbilstīgi Luksemburgas minimālajai algai. Attiecībā uz revīzijas palātā problēma nav. Otra lieta. Reģionu komitejas, eh, sociālās un ekonomiskās komitejas lūgums 110 tūkstoši un 290 tūkstoši no ekosoka, lai varētu arī nosekt izmaksas enerģētikas un vides jomā. To visu visi apstiprinās, lai cīnītos arī pret uh, abu komiteju ēku instalāciju tehnisko novecošanu. Man iebildumu nav Uh, pret uh, šīm prasībām. Paldies, te nav nepieciešams balsojums, ja iebildumu nav, tad šie pārvietojumi tiek apstiprināti. Kurš vēlas balsot? Neviens. Alors, il y a un texte. Tad ir teksts, kurš mums tika visai novēloti nos, nosūtīts attiecībā uz ECOSOC, Ekonomisko sociālo lietu komiteju, bet šķiet tas problēmas nerada. Ir e, tad, tad e, reģionu komiteja ir viens teksts, otrs teksts attiecībā uz ECOSOC, bet tā ir kopīga politika abām institūcijām. Jā, bet nu formāli Dokuments, jā, tika nosūtīts novēloti, te varēja būt iebildumi, bet iebildumi nav, balsojums nav vajadzīgs. Apstiprinām tādēļ ar klusēšanu šos pārvietojumus tagad. Jālgs Trīpēls ziņojums. Komisijas ekspertu grupu sastāva un reģistra kontrole. Pirmais kompromiss nosedz pirmo grozījumu, kurš par, kurš pret, kurš atturas. Pieņemts. Tālāk otrais kompromiss uh, par Grēslas kundzoro grozījumu, kurš par, pret, atturas. Pieņemts. Trešais grozījums, kurš par, kurš pret, atturas. Pieņemts. Trešais kompromiss. Ceturto grozījumu nosacīts. Kurš pār? Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums pār. Pret. Pārbaudām. Par uh, piekto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 15 pret 11. Sestais. Kurš pār? Kurš pret? Pieņemts šķiet. Septītais. Kurš pār? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. Astotais. Dalīts balsojums. Pirmā daļa. Kurš pār? Kurš pret? kurš atturas pirmā daļa pieņemta, otrā daļa. Pārbaudām otro daļu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15, 15. Devītais, kurš pār? Kurš pret? Pārbaudām. Devīto. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16, 13. Desmitais grozījums pār. Pret. Atturas. Pieņemts. Ceturtais grozījums. 11. grozījumu nosacīts. Kurš par? Kurš pret? Kurš atturas pieņemts? 12. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. 13. Kurš par? Atsaukts. Labi. Es nezināju. Par visu tekstu balsojam. Sākam balsot. Skatāju klūku. Beidzam balsot. Pieņemts vienprātīgi. Apsveicam ziņot referentu. Godētie kolēģi, esam izskatījuši šī rīta darba kārtību, tiekamies pēcpusdienā pulkstens 15.00. Būs uzklausīšana. Jauni finanšu instrumenti par mazajiem vidiem uzņēmumiem. Beidzam sēdi.